Bene, cominciamo questa. Dāmas un kungi, sāksim uh, komitejas sēdi. Pirmais kārtības punkts. Ulskog kundzes ziņojums 45 minūtes mūsu rīcībā, lai noturētu debates. Tūlīt pat vārds arī tiek dots kolēģi Ulfskog. Lūdzu.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 kas ir paredzēts šajā rezolūcijai, pēc apspriešanas pievienot dažus punktus. Tad <clears throat> ir runa par vietīkliem. Arī Reģionālas attīstības komiteja strādājas pie šī jautājuma. Nu, tā vietīkli konverģences rezultātā to ietekmēs dažādas tehnoloģijas, informāciju un komunikāciju tehnoloģijas un citas. Tad ir jāveicina šo nozaru turpmākā sadarbība. Uh, piemēram, attiecībā uz radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu visā Eiropā un viederģīs funkcijām nākotnes lietiskajam internetam. Komisija tiek aicināta veikt vajadzīgos pasākums, lai nodrošinātu vietīklu saskaņotu un efektīvu izvēršanu. Es eh, vēl domāju, ka vajadzētu likt īpašu uzsvaru uz eh, vietīklo daudzajām priekšrocībām eh, ekonomikas dekarbonizācijā. Tad tas viss, lai no <clears throat> palielinātu enerģijas daļu, kas iegūta no atjaunojumiem resursiem, lai veicinātu ģenerācijas decentralizāciju, apstākļu radīšanu elektroenerģijas efektīvai izmantošanai transportā, uh, iespēja nodrošināt eh, patērētājiem pielāgot patēriņu tā, lai savas vajadzības varētu apmierināt par zemākām cenām un taupot vēl enerģiju. Viedtīkli arī palīdz labāk informēt patērētājs. Es eh, gribētu uzsvērt neatliekamo vajadzību pēc jaunas modernas eh, enerģētikas eh, infrastruktūras, jo īpaši svarīgi šeit ir vietīkli, jo tie nodrošina elastīgāku jaudu dublēšanu un līdzsvarošanu. Un tas būs ārkārtīgi svarīgi. Ir īpaši, ja mēs gribēsim palielināt atjaunojamo resursu īpatvaru mūsu enerģijas ražošanas un patēriņa kopumā. Tā tad ir jārunā par jaunus, jauniem izmantošanas veidiem, piemēram, elektromobiļiem un arī citām pieprasījuma regulēšanas programmām. Tālāk, ceturkārt. Es gribētu atgādināt, ka ka ir enerģētikas ceļvedis 2000, līdz 2050. gadam. Un tāpēc ir nepieciešams padomāt par to, ka nebūs iespējama integrācija bez vietēju un reģionālu elektroenerģijas sadalstīklu izveidošanas. Tāpēc mums ir jāizskata dažādas tehniskas lietas, tehniskā attīstība un tekstā, atzinuma projektā. Uh, Es skaidri arī pasvītroju, ka ir nepieciešamas investīcijas. Ir nepieciešams atbalstīt attiecīgos elektrības ražošanas projektus un, protams, attiecīgā, attiecīgo fondu ietveros. Un vēl tekstā es rakstu, ka vietīkli piedāvā lielisks iespējas atbalstīt inovācijas arī palielināt nodarbinātību. Un tas arī veicinās mazo video uzņēmumu attīstību un arī konkurētspējas palielināšanos. Tas palīdzēs arī lielajiem uzņēmumiem. Atzinuma projektā mēs aicinam komisiju novērtēt, vai ir jāsniedz priekšlikumi vietīklu attīstīšanai un veicināšanai saskaņā ar trešo iekšējā tirgus eh, paketi. Jo tādējādi varētu piesaistīt eh, aizvien vairāk tirgus dalībnieku un arī varētu labāk atbalstīt potenciālās eh, sinerģijas tieši attīstības, uzturēšanas ziņā, sinerģijas, tātad komunikāciju un enerģētikas tīklu attīstībā. Tā vietā, lai investētu vienā kaut kādā projektā, vai siner, mēs drīzāk varētu atbalstīt sinerģētisko efektu. Es tekstā arī atgādinu ka viedtīkliem nevajadzētu radīt finansiālo apgrūtinājumu patērētājiem. Gluži otrādi, tiem būtu jādod labums patērētājiem, nodrošinot eh, precīzu, ērtu enerģijas patēriņu un vēl es gribētu uzsvērt vietīgu nozīmi divvirzienu saziņas nodrošināšanā starp elektroenerģijas ražotājiem un patērētājiem. Un tāpat kā citās politikās, ir ļoti svarīgi ievērot personu datu stingru aizsardzību. Un vēl dalībvalstis un vietējās un reģionālās iestādes būtu tām tad būtu jāizstrādā un jāiekļauj finansiālos stimulus investīcijām. Teiksim, vajadzētu ieguldīt ICT risinājumos, viettīklos ar mēķi izveidot profesionālu patērētāju tirgu. Protams, šeit mēs redzam dalību valstu kompetenci. Nu, dalību valsts ir virzošais spēks, kas varētu virzīt šo sistēmu tālāko attīstību, kas ir svarīgs uh, reģionāls aspekts un arī nozars attīstībām vispār ļoti svarīgs elements. Paldies, Van Nistelrookungs. Er e Paldies. Vēlos izteikt dažus komentārus par šo lielisko priekšlikumu. Mēs skatām visus aspektus, kādi ir šajā atzinuma projektā. Mēs redzam, ka tiek uzsvērts jaunās tehnoloģijas, uh, tiek uh, arī uzsvērta optimāla interneta izmantošana, un jāteic, ka mēs esam vēl tikai visu šo attīstības ceļu sākumā. Šis ir uh, atzinums reģionālo uh, li lietu komitejai, un ir varbūt daži punkti, kas mums ir jāskata padziļinātāk ko mēs arī šeit varam panākt ar daudzgad finanšu schēmas uh, palīdzību. Mums ir Eiropas Inovācijas un Tehnoloģijas institūts, EIT, un viena no svarīgākajām aktivitātēm šajā institūtā ir enerģija. Un šeit ir uh, zināšanas un inovācijas, kas galvenokārt ir koncentrētas uz viedu tīkliem. Un es gribētu, lai tas kaut kur atzinuma projektā atspoguļotos, jo es domāju, ka uz uh, pie šī jautājuma noteikti mums būs vēl jāstrādā tālāk. Mums ne tikai ir jāuzdod jautājums, nē, Eiropas Savienība jau no paša sākuma ir uh, aktīva šajā pētniecībā un inovācijā, lai gūtu panākums. Gribētu, lai atzinumu projektā tas tiktu minēts. Otrakārt, pavisam tuvā nākotnē mēs arī pieņemsim lēmumu par turmākām attīstībām. Uh, par kaut ko tādu, kas jau notiek enerģijas nozarē. Blakus pētniecībai un inovācijai mēs arī runājam par reģionālās inovācijas eh, klasteriem. Arī tos mēs varam iekļaut. Šis krīt zināšanas, ar ko arī nodarbojas šīs eh, institūts, un tad šīs zināšanas varētu arī tikt nodots reģioniem, kam tas ir liederīgi. Uh, Un par to arī runājam, kad apspriedām apvāršņu pakotni. Tas nozīmē to, ka mums būs nepieciešamas zināšanas, tādas eh, zināšanu vienības, kas palīdzētu arī īstenot šos vieda tīklus, lai viņi visi varētu tikt iesaistīti un varētu izmantot struktūrālos fondus šim mērķim. Šis atzinums ir ne tikai š, liederīgs šai komitejai, bet tas arī tiks skatīts reģionālo lietu komitejā. Vajadzētu pozitīvi minēt šajā atzinumā institūtu un tā darbību. Mēs varam darīt ļoti daudz. Bet nu visi eksperti reģionos, kas meklē arī risinājumus, viņiem arī ir jāspēj rīkoties ātri, un ka, ko es dzirdu, kad es runāju ar uh, uzņēmējiem, kas nāk lai ar saviem projektiem un priekšlikumiem, viņi saka, lūdzu, nosakiet Eiropas standārts, ja es attīstu kādu projektu, produktu, tad uh, tas būs līdzīgs kaut kam tādam, kas tiks izdomāts citā dalība valstī, un nevajadzētu šeit izgudrot riteni atkal un atkal no jauna. Šis punkts ir ļoti svarīgs, jo ir uh, šie ļoti inteliģenti, uh, prasmīgie cilvēki uzņēmumos, kuri grib būt ļoti aktīvi arī enerģijas jomā. Un um, mums ir daudz un dažādas iniciatīvas šajā jomā un standartizācija, kā es teicu, šī, šī ir ļoti būtiska noslēgumā. Mums, es domāju, jāteic, ka viena piekdaļa no struktūra fondiem tiks paredzēta arī enerģijas uh, sadalai, bet eh, mums vajadzētu runāt ne tikai par ilgspējīgas enerģijas primāro ražošanu, enerģijas efektivitātes pasākumiem, nē, šāda veida nu, attīstība arī būs daļa no tām inovācijām, lai cīnītos ar izaicinājumiem enerģijas pakotnē. Šeit mēs runājam par lielu naudu un uh, tas jau tika arī minēts reģionāla lietu komitejā, mums ir jāspēj sasniegt savu mērķi. Tiecībā uz uh, eh, 20. gada mērķiem. Un tad vēl ar te ir jāpievieno jauno tehnoloģiju priekšrocības. Ir ļoti daudz, ko mēs, daudz, ko mēs varam iegūt. Es noteikti iesniegšu grozījumus, un tas arī spēļinā. Paldies! Liels paldies! Tagad lūdzu Ignas kundze. <coughs> Dziękuję, pani przewodnicząca. E- Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man liekas, ka mums ir bijusi iespēja pārunāt atsevišķus jautājumus, kas būtu saistīti ar enerģētiku un IKT kas, kā mēs zinām, ir nozars, kas attīstās ļoti strauji. Tātad šī ir principā pirmā reize, kad mums ir iespēja apspriest šādu jautājumu. Mēs zinām, ka bez inovācijas, bez pētniecības mēs nevarēsim izpildīt tos mērķus, kurus esam sev nosprauduši tieši tādēļ ir ļoti svarīgi koncentrēties uz jūsu minētajām lietām. Naudai ir jānonāk reģionos, pie vietējām pašvaldībām, lai uz vietas varētu attīstīt gan šo enerģētikas tīklu, kas būtu kā papildinājums lielākiem projektiem tā skaitā energoresursu ražošanu un mūsdienīgi IKT. Mēs esam lielu pārmaiņu priekšvakarā, manuprāt. Elektroenerģija ir ļoti svarīga visām jomām, kuras tik spējam iedomāties. Elektroautomobīļi būs drīz ļoti populāri, arī maisaniecības sadzīves elektronika ir jāizmanto pēc iespējas efektīvāk. Es uzskatu, ka būtisks aspekts pirms mēs izlemjam izmantot līdzekļus ir zināt, kurā, līdzekļā, kurā virzienā šie līdzekļi tiks ieguldīti. Tātad šeit runa par enerģiju, ne tikai par atjaunojumiem energoresursiem. Daži no jums uzsvēra, to, cik tie ir svarīgi. Bet es šeit runāju par jebkādu pētniecību, kas mums palīdzētu līdzsvarot pieprasījumu no vienas puses un citus aspektus no otras puses, lai varētu teikt, ka viss, ko mēs esam sev uzlikuši kā mērķi, esam arī sasnieguši bez pārmērīga finanšu sloga uz tiem uzņēmējiem, tām vienībām, kas patērē energoresursus. Mēs zinām, ka šajā aspektā rūpniecība ir ļoti noslogot, un daudz ir neapmierināti saviem elektroenerģijas rēķiniem. Mūsu cenas ir gan es divreiz augstāks nekā ASV, piemēram. Koncentrēsimies uz lētākas, labākas elektroenerģijas ražošanu, bet augstākas kvalitātes produktu ražošanu. Nebūsim tikai apmierināti ar to, ko esam jau sasnieguši, uh, bet mums ir nepieciešams eh, papildināt šo dokumentu ar jauniem aspektiem, lai varētu koncentrēties uz inovāciju nākotnē. Grāci, parola kolega Bida. Paldies, Vidal Kvadris kungs. Thank you, Mr. Chair. Um... Paldies, priekšsarētāji. Atšķirībā no citiem strīdīgiem uh, energo jautājumiem, kurus mēs bieži vien izskatām šajā komitejā un parlamentā kopumā, šie viedtīkli ir tehnoloģija, kuras ieguvumi ir vispār atzīti. Par to nekādu strīdu nav. Vietīkli ir ļoti nepieciešami, lai īstenotu efektīvāku enerģijas izmantošanu, risinātu elektrosistēmu eh, problēmu, piemēram, novecojušu infrastruktūru un šo pieaugušo pieprasījumu. Līdz ar to mums jāpiekrīt Klaijas Ulskogs viedoklim, prasot sadarbību visos līmeņos, vietīklu attīstībā, un viņa arī pareizi norāda, ka ir nepieciešams attīstīt vietējos un reģionālos tīklus. Tāpat ir nepieciešams arī jauna modernizēta vietīkla infrastruktūra, kas pieļautu līdzsvarot elektroenerģijas jaudas Mums nevajadzētu arī aizmirst, ka vietīkliem ir jānes labums patērētājiem, sniedzot viņiem precīzu informāciju par patēriņu, kā arī dodot iespēju pieņemt lēmumus, kas noved pie labākas e, izmantošanas prakses un zemākiem rēķiniem. Spānijā mums, starp citu, ir e, pieauguši elektroenerģijas tarifu par 3%. Es nedomāju, ka referentē šeit būs eh, daudz grūtību un nonākt pie gala teksta, kur mūsu komiteja atzinīgi novērtēs tehnoloģiju, kas jau ir atzīta par mūsu energopolitikas eh, būtisku daļu tuvākajās desmitgadēs. Paldies! Grazie, kolēģi! Paldies, Hercogs kundze! Köszönöm, köszönöm szépen, elnök asszony. Magyarul szeretnék ma beszélni. Paldies. Es eh, runāšu angāru valodā. Iesākumā teikšu, ka palielinās elektroenerģijas cenas un jaunu tīklu veidošana ir palieninājusies. Protams, dažādās dalībvalstīs tas ir dažādi, bet lielākā daļa dalībvalstu tīklu būvēšana ir tempa ziņā palieninājusies. Un reģionāla komitejā mēs par to runājam. Man arī ir referāts ziņojums par šo te lietu. Tagad es gribētu pateikties referentei par šo atzinumu. <clears throat> Mēs visi saprotam ka energoefektivitāte ir kaut kas tāds, kas nav līdz galam izmantots, ir iespējams vēl šeit iegūt daudz ietaupījumu, arī dot vairāk elektroenerģijas patērētājiem. Te ir milzīgas iespējas, kas nav līdz galam izmantotas. Un savā mājā, paskatoties pa guļamistabas logu, es redzu elektrības torni vai stabu. Dažreiz eh, tur tiek pievienots kaut kāds līnijas eh, vai varbūt pat telefonu vadi, bet eh, šis stabs stāv man logu priekšā jau kopš manas dzimšanas. Vidāls kvadrals, kvadrals jau teica, ka mēs redzam lauku rajonos šos vecos stabus un vecos tīklus, tie ir novecojuši tiešām, un mēs varam te piestrādāt, lai panāktu progresu tad mums vajadzētu paralēli strādāt pie ICT tīkliem un elektrotīkliem. Tad kopā šos tīklus apvienojot, mēs varētu labāk sasniegt gala patērētāju, būs gan lielāka elektroefektivitāte, gan arī izmaksu ziņā patērētājiem mazināsies šīs izmaksas, jo tagad jau ļoti daudz ir jāmaksā. Bet um, tad, kad tiek būvēts kaut kas jauns, vai nu no elektrības tīkls, vai nu no kāds cits tīkls, tad vienmēr galu, ga, gala patēri, patērētājs ir tas, kas maksā par visu. Vēl gribētu pieminēt ietekmes izvērtējumu. Tur arī ir pieminēti ieguvumi. Ir arī atzinums, ka ir iespējams palielināt kapacitāti par 80%, ja veic kādus darbus ar tīkliem. Mums ir jādara viss, lai palielinātu elektroefektivitāti, bet arī resursi vienlaicīgi ir jātēro efektīvi. Un manā dalībvalstī ir citās valstīs mēs esam redzējuši, ka pieauga jaudas vai kapacitāte, bet eh, cenas ir ļoti svarīgs jautājums elektrības sektorā, un tāpēc mums vajadzētu meklēt sadarbības iespējas starp dažādām nozerēm. Faktiski šī sadarbība ir jāpadara par obligātu kaut vai platjoslas interneta kapacitāti. Tā arī jāuzlabo. Es sagatavošu grozījumus attiecīgi par to, ko runāju. Grāci. Liels paldies. Vecprodī kungam. Grazie, senjora prezidente. Paldies, priekšētājs kundze. Liels paldies arī Ilgskotas kundzei par šo atzinumu. Es vēlējos tikai minēt to, cik svarīgi ir viedas tīkli, lai varētu optimizēt atjaunināmās enerģijas uh, izmantošanas veicināšanu. Tas ir ļoti būtiski, jo tik tiešām var izmantot katrs enerģijas ražotājs var izmantot savu enerģiju prioritāri e, tīkla enerģijai. Tad ir ļoti svarīgā lieta ir tāda, ka šie viedtīkli kopā ar eh, iespēju eh, ar šiem supertīkliem eh, attiecībā uz elektrības pārvadi. Tas viss var eventuāli optimizēt atjaunamās enerģijas izplatīšanu, kurai ir, protams, jābūt prioritārai salīdzinot ar pārējo kopā tātad ar viedu tīkliem un augstas pārvades eh, um, tīkliem. Tas ir ļoti svarīgi ne tikai attiecībā uz tīkla efektivitāti, bet arī, jo, lai varētu izmantot maksimumu priekšrocību no atjaunāmām enerģijām. Un šeit ir nepieciešama Eiropas dimensija. Domāju, ka būs arī uh, iebildes no nacionālajām organizācijām, bet es domāju, ka mums ir arī jāspēr šis solis un jāpārvar šis izaicinājums, jo mēs visi no tā varam tikai gūt labumu. Paldies, Prodi kungs, vec komisijas pārstāvjiem. Thank you, Madam Chair, and good morning. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt. Es esmu mazumtirdzniecības struktūrvienības elektroenerģijas nodaļā darbinieks, un es gribētu pateikties visiem deputātiem par uzstāšanos. Uh, parādījās ļoti skaidra doma, ka atzinumā ir izcelts eh, pareizās idejas, labas idejas vietīgu sakarā, un tas mums ir ļoti iedrošinoši. Mēs esam panākuši konsensu atbalstu. Mēs komisijā tad strādājam pie vietīkliem. Es redzu, ka šeit ir atbalsts. Es nerunāšu par visu. Protams, enerģētiskais efekts, arī, arī CT, atjaunojamo enerģiju izmantošana un tā tālāk. Ļoti svarīgi atzīmēt, ka atzinumā ir pasvītrota lietarība ne tikai patērētājiem, bet ir arī izcelta datu aizsardzības uzraudzības ideja, bet līdztekus datu aizsardzībai mums ir jāaizsarga arī patērētāju privātums kā tāds. Un vēl diskusija gaitā es atzīmēju, ka bija arī aicinājums stiprināt formulējumu attiecībā uz lokālām iniciatīvām, tātad programmas, kur ir veicināta reģionāla vietējā attīstība, mēs arī to atbalstam. Un par lokālām politiskām iniciatīvām runājot, gribētu pasvītrot, ka šeit ir doma ietver ne tikai visas iniciatīvas, kas notiek dalībvalstīs, bet ir arī tāda visa Eiropas iniciatīva, tā kā mēru savienība vai vienošanās, kur arī šīs iniciatīvas ietvaros ir iespējams tālāk strādāt. Un arī notiks jaunu locekļu uzņemšanas ceremonija, tas notiks parlamenta telpā, plenasēžu zāzē, tātad būs iespējams arī pielikt klāt šo struktūru pie lokālām politiskajām iniciatīvām. Es atbalstu arī to, ka vajadzētu izdarīt atsauci uz standartiem, tas saskan ar reģionālo darbību, jo visas šīs rīcības būtu jātuvina cilvēkiem, tātad jādara uz vietām, tāpēc ir nepieciešama tehniskie standarti. Mēs strādājam kopā ar standartizācijas iestādēm, un mēs arī gaidām tālāko ietekmi no parlamenta. Like make, um, perhaps... Un visbeidzot, ir kaut kas tāds, ko mēs neesam redzējuši varbūt atzinumā, un es arī neesmu saklausījis šodien diskusijās. Bet varbūt komiteja varētu padomāt par tādu lietu kā saikne starp iekšējo enerģētikas tirgu un šiem vietīkliem, jo vietīkls nav kaut kas tāds, kas ir atsevišķs, un tas nedarbosies, ja nebūs pabeigts iekšējais elektroenerģijas tīkls. Uh, ir skaidrs, ka vietīkli ir daļa no šī iekšējā tirgus. Faktiski tie tīkli ir tā kā instruments, kas palīdz to visu integrēt. Tāpēc vajadzētu šo saikni izcelt, jo īpaši skaidri. Un vēl saikne par ieguvumiem patērētājiem. Attīstot tālāk iekšējo tirgu, mēs iegūsim vislielāko labumu patērētājiem, un vietīkls būs viens no veidiem, kā patērētājs varētu gūt vēl lielāku labumu no tālākas iekšējā tirgus attīstības. Un vēl tad, kad mēs izceļam patērētāju lomu, un atzinumā ir eh, rakstīts, ka nevajadzētu likt visu šo finansiālo slogu uz patērētājiem tikai. Tas ir saprotam, to mēs atbalstam bet jāpadomā par tīro slogu. Skaidrs, ka vietīkliem ir nepieciešamas vērienīgas investīcijas, bet ir svarīgi arī izdarīt tā, lai nebūtu pieņemts tikai lētākais risinājums, lai tikai ietaupītu. Tāpēc ir nepieciešams šo, šo, šo labumu izvērtēt tīrās kategorijās un investīcijas ir jāveic pat hm, tad, ja tās ir dārgas, ja rezultāts ir lielāks un labums ir augstāks. Paldies! Grāci! Lielas paldies! Un tagad vārds referentē lūdzu. Tak, fru ordförande, och tak för alla. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies visiem kolēģiem par izteiktajiem komentāriem. Es uzskatu tāpat kā Hercogs kundze ir ļoti nepieciešams. Tātad runājot par šo projektu, ar viedtīkliem, ka tas arī tika norādīts, ka ir atsevišķi konflikti, bet kopumā mēs esam viensprāts. Tā kā sākums ir labs, mēs apzināmies, ka šobrīd ir ekonomikas krīze, investīcija apjomi ir ļoti zemi visās jomās, pat tādās būtiskās kā enerģētika. Un šeit mēs runājam par struktūru fondu resursu. Un viena piektā daļa tik tērēta ar enerģētikas saistītiem pasākumiem. Bet tāpat laikā mums arī jābūt spējīgiem atrast citus finansējuma avotus, ņemot vērā to, ka mēs runājam ne tikai par reģionālo attīstību saistībā ar vietīkliem, mēs runājam arī par pētniecību un attīstību. Mums būtu nepieciešams atrast dažādus finansējuma avotus, lai veicinātu šīs tehnoloģijas attīstību. Turpinot mūsu diskusijas, mums būtu jāpaskatās, kā mēs varam izmantot dažādus fondus, dažādus budžeta resursus, kas pieejami Eiropas Savienībā, lai mēs vēl labāk varētu nodrošināt to, ka nepieciešamība veikt ieguldījums vietīklos ir īstenot pareizi, jo tā ir viena no lietām, kas saistās ar nākotnē Eiropas Savienībā. Un mēs šeit nerunājam par 25 gadiem, bet par daudz tuvāku nākotni. Un mēs runājam par inovāciju. Van Nistelroja kungs, Prodī kungs, Hercogs kundze Vido Kvadras kungs jau pieminēja būtiskākos punktus. Man prieks bija dzirdēt arī, ka komisija runāja par datu aizsardzību. Tas šobrīd ir ļoti aktuāls iemesls arī citu iemeslu dēļ. Un jāsaka, ka tieši trūkumi personāla datu aizsardzībā uh, padarīja šo tematu par ļoti aktuālu, tā kā aspekts ir jārisina ļoti piesardzīgi, tā skaitā saistībā ar vietīkliem, gan mūsu uzņēmumies, gan arī mājasēmniecībās. Mums arī ir jāsaprot, ka ir jānodrošina, lai tas viss nāktu par labu patērētājiem, un to arī uzsvēra praktiski visi runātāji. Tomēr runājot par ieguvumiem patērētājiem, tas nevienmēr automātiski nozīmē, ka tas ir pretrunā ar ieguvumiem inovācijā, enerģētikā un arī citās jomās. Mums būs arī arguments par darba vietu izveidi un izaugsmi. Tā kā paldies visiem par komentāriem, par to, ka paudāt savu viedokli. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams šo jautājumu, kas jau gadiem ilgi tiek skatīts, beidzot pabeigt vēl šajā sasaukumā. Paldies! Abi, paldies! Paldies Ulskog kundzei! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. novembris 12. dienā. Nu, tagad mums ir jāpārtrauc sēde līdz pulkstens desmitiem, kad uzsāksim balsošanu. Paldies! esempio. Bene, allora vi prego. Dāmas un kungi, ieņemiet vietas. Sāksim balsošanu. Prego di prendere posto. Abbiamo un voto un po' lungo ed importante. Mums būs visai garš balsojums, bet nu ļoti svarīgs. Tad nu, sāksim. Prendete posto, possiamo fare una prova da scheda di voto e poi iniziare. Mēģināsim elektronisko balsojumu un tad sāksim balsot. Allora proviamo a fare una prova con la scheda di voto. Tagad izmēģinām elektronisko balsojumu. Ielieciet lūdzu savas kārtiņas. Balsojiet tagad. Nu, tad beidzām balsot tagad. Labi. 28 kolēģi. Vienu brīdi tagad vēlreiz uh, balsojam, sākām balsot pēdējo reizi. Balsot jā, par, prodī, trūksto. Beidzam balsot. 31, 37, tātad un prodī kungam nav kartiņa. Ņemsim vērā. Nu, pirms sākam balsot, es izmantošu šo brīdi, jo pēc tam nekad nesanāk. Tātad pēc balsojuma lūdzu kolēģus un visus pārējos, kas ir šeit zālē pamest ātri šo zāli. Jo katru reizi, kad beidzam balsot, mēs zaudējam 7-8 minūtes, gaidot, kamēr jūs esat prom. Tātad pēc balsojuma divas minūtes jums būs, lai pamest zāli. Vienmēr vēlos to sacību, vienmēr aizmirst. Tā, Ibners kundze. Tad vēl sklasu par savu ziņojumu, kur ir tikai viens balsojums, jo viņai pēc tam ir eh, jādodas uz eh, kādu citu vietu. Tātad, ja jūs piekrītat tam, tad sāk, tad balsosim Bet elektroniski par Hībners kundzes ziņojumu. Kop 19. 25. lapas puse. par ANO, tātad Hidners kundzes ziņas lūdzu sākam vien brīdi vēl. Tātad ANO klimata pārmaiņu konference par uh, Hibnera COP 19 MOPA 9 par klimata pārmaiņām. Varam balsot visi Atveduši, nu sākam balsot. Beidzam balsot. Labi, 37 pār 5 pret. Tad 38 pār 5 pret. Apsveicam Hīners kundzi. Tagad balsojam Kreutzmann ziņojumu. Lūdzu. Äh, es vēlos aizstāt Kreutzmanu kungu. Viņš vēlās, lai tiek nolasīts paskaidrojums, lai būtu skaidrs, kāpēc skaitļi vēl nav uh, galējie apstiprinātie. Tātad skaidrojums par uh, trialogu iznākumu par kosmu. Pirms mēs balsojam par kompromisu tekstu, Kreutzmann kungs vēlas protokolam atzīmēt, ka pašreizējais teksts prasīs vēl vairākus nelielus, bet tehniskus grozījumus pirms balsošanas plenārsēdē. Iekļautie skaitļi kopējam budžetam e, ir pausti konstantās cenās. Korektā veidā tie ir jāpārēķina e, reālajās cenās, ja ierēķinātu inflāciju nākamajos septiņos gados apjoms finanšu instrumentiem netiek uztvērts kā absolūtais skaitlis, bet gan kā procents - 60% no šī budžeta. Šeit ir runa par tehnisku dokumentu pielāgošanu, jo komisija, padoma un parlaments ir vienisprāts par šo jautājumu. Un e, sekretariāts pirms balsošanas plenārsēdē veiks nepieciešamos labojumus. Paldies! Bene, con questo chiarimento. Labi, ar šo precizējumu tad balsosim par Krocman ziņojumu. Sākam balsot! Votazione chiusa. Beidzam balsot. Viens no EPP ir par daudz. Ja taisējais, tad izņem kartiņu labi. Beidzam balsot. 44 pār 2 pret. Viens atturas. Ap, apstiprināts, atbalstīts, pieņemts. Tālāk Madurel ziņojums sākam balsot. Sākam balsot par Madurel ziņām. Beidzam balsot. Četrdesmit seši pār. Neviens neaturas pilnībā pieņemts ar vairākumu. Vienprātībā. Tālāk ir vēl jāziņojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 48 pār vienprātība apstiprināts. Pieņemts. Apsveicam. LR ziņojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Četrdesmit trīs pār divi pret divi atturas pieņemts. Lambert ziņojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 496 pār 3 pret pieņemts. Matijas kolēģi nevar būt šeit atvainojas, bet nu mēs balsojam par viņas ziņām, sākam balsot. Beidzam balsot. 46 pār 3 pret. Pieņemts. Tālāk. Um, Kreits man ziņojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Viens EPP par daudz. Lūdzu, vēlreiz balsosim. Ir kļūda, sākam balsot. Beidzam. Divdesmit pār, divdesmit četri pret, trīs atturas noraidīts. Tagad Trautman ziņojums. Trīsdesmit devītais grozījums par pret atturas pieņemts. 40 par pret atturas pieņemts. 41 par pret atturas pieņemts. 42 par pret atturas pieņemts. 43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 pret atturas pieņemts. 52 uh, pār pret atturas pieņemts. Kompromiss 1 pār pret atturas pieņemts. 45, 46 um, pār pret atturas pieņemts. 44 pār pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 85 pār pret atturas noraidīts. 80. Pārbaudām 85. lūdzu. Beidzam balsot. 23 pār 24 ir pret, noraidīts 25 pret. Noraidīts. Labi. 86 pār pret atturas pieņemts. 87 pār pret atturas pieņemts. 88 pār pret atturas pieņemts. 89 pār pret atturas pieņemts. Tad blokā balsosim IMCO grozījums no 1 līdz 16 pār pret atturas pieņemts. 91 pār pret atturas noraidīts. Pirmais, divi, otrais, ceturtais pār pret atturas pieņemts. Trešais pār pret atturas pieņemts. MKO apsvaram punkti. A par pret, atturas, noraidīts. B, imko par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas, pieņemts. Sestais par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. Ast, eh, devītais par, pret, atturas, pieņemts 12 pār pret atturas pieņemts, 13 pār pret atturas pieņemts, 14 pār pret atturas pieņemts, 15, 16, 21 pār pret atturas pieņemts, 17, 29 ar musku grozījumu pār pret atturas pieņemts, 18 pār pret atturas noraidīts. 19, 20 kopā pār pret atturas pieņemts. 24 pār pret atturas pieņemts. 25, 38 pār pret atturas pieņemts. 27, 28 kopā pār pret atturas pieņemts. 26 pār pret atturas pieņemts 30 pār, pret atturas pieņemts 31, 32 pār, pret atturas noraidīts. Pārbaudam. Elektroniski 3132 lūdzu, sākam balsot. Trīsdesmit viens, trīs divi viens EPP par daudz, un arī S un D viens par daudz. Labi, beidzam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 25 pret noraidīts. Tālāk 33 pār pret, ā, noraidīts. 34 pār, pret, pieņemts. 35 pār, ar mutisko grozījumu, tātad tas jāsaka 3 pār, pret, pieņemts. 36 pār, pret, pieņemts. 37 pār, pret, pieņemts. Tagad gala balsojums, sākam balsot. viens SD par daudz. Labi. Labi, 50 pār. Vienprātībā apsveicam. Passiamo alla relazione Balean. Tālāk Balean ziņojums. Otrais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 37 pār, pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss pār, pret atturas pieņemts. 38 pār, pret atturas noraidīts. 40, ne 39, 39 pār, pret atturas noraidīts. 40 pār, pret atturas noraidīts Mm, pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot, viens EPP par daudz. Beidzam balsot. 23 pār 26 pret noraidīts. 41 pār pret atturas pieņemts. 42 pār, pret atturas pieņemts. 45 pār, pret atturas noraidīts. 47 pār, pret atturas noraidīts. 47 pār, pret atturas noraidīts. 8 pār, pret atturas pieņemts, 48 pār, pret atturas noraidīts, 49 pār, pret atturas noraidīts, 50 pār, pret atturas pieņemts, 9 pār, pret atturas pieņemts, 52 pār, pret atturas noraidīts, 53 pār, pret atturas atturas noraidīts, 54, 44 kopā pār pret atturas noraidīts, 55 pār, pārbaudam, 44, 54 kopā lūdzu. Eh, votazione chiusa. Beidzam balsot. Viens iepie par daudz. 28 par 22 pret pieņemts. Atvainojos, ka priekšsēdētāji 55 pār pret atturas pieņemts. 10 pār pret atturas pieņemts. 11 pār pret atturas pieņemts. 56, 57 pār pret atturas pieņemts 58 par atkrīt. Apstiprinām 11. 58. atkrīt. Apstiprinām 57. Tagad 58. Tagad 58. 57. Pārbauda. Pārbauda par 57. Sākam balsot. 57. Beidzam balsot. 21 pār 28 pret noraidīts. Tagad 58 pār pret atturs noraidīts. 12 pār, pret atturas pieņemts, 13 pār, pret atturas pieņemts, 59 pār, pret atturas pieņemts, 61 pār, pret atturas noraidīts. Pārbaudām 61. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25, 25. Norēdīts. 62. Pār. Pret. Atturas. Norēdīts. Pārbaudam 62. Beidzam balsot. Nu, tiešām atvainojos 37 pār. Pieņemts 15 pār. Pretā turas pieņemts 4. kompromiss pār. Pretā turas pieņemts 67 pār pret atturas pieņemts. 65 pār pret atturas pieņemt 66 pār pret atturas pieņemt 71 71 pār pret atturas pārbaudam 71 Beidzam balsot. 24 pār, 23 pret pieņemts. 65 ar pret atturas norēdīts. 76 par pret atturas norēdīts Nu, 76 pārbaudām. 76, 77 kopā pārbaudām. Beidzam balsot. Ir CPV par daudz. Sociālists ir par daudz. Atkārtīgam. SND joprojām par daudz. Labi. 34 pār 15 pret. Tagad abi blokā 78 un 43 pār pret atturas noraidīts. 19 pār pret atturas pieņemts. 79 pār pret atturas noraidīts. 80 pār pret pret atturas noraidīts. 20 pār pret atturas pieņemts. 1 pār pret atturas pieņemts. 21 pār pret atturas pieņemts. 22 pār pret atturas noraidīts. 23 pār pret pret, noraidīts. Pārbaudam, 23 lūdzu. Labi, beidzam balsot. 24, 26 norādīts. 24. pār, pret, atturas, pieņemts. 25. pār, pret, atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Trešais par, ar eh, mutisko grozījumu par, pret atturas pieņemts. Ceturtais par, pret atturas pieņemts. 28 par, pret atturas pieņemts. 29 par, pret atturas pieņemts. 30 par, pret atturas pieņemts pret atturas pieņems 31, par pret atturas pieņems 32, par pret atturas pieņems. Vēl balsojums. Sākam balsot. EPP par daudz. Beidzam balsot. viens par daudz. Labi, beidzam balsot. 43 pār 3 pret. 3 atturas pieņemts. Un tagad likumdošanas rezolūcija. Sākam balsot. Beidzam balsot. 44 pār 3 pret 3 atturas. Beidzamais balsojums pār sarunām institucionālām. Sākam balsot. Beidzam balsot. 49 pār vienprātībā. Apsveicam. Tagad nāk Skatām nākamo. Tojas kundzes ziņojums. 38. grozījums pār pret atturas pieņemts. 39 pār pret atturas noraidīts. 40 pār pret atturas pieņemts. 41 un 42 kopā pār pret atturas pieņemts. Pārbaudām lūdzu. 41, 42 kopā. Beidzam balsot. 27 pār 21 pret pieņemts. 43 pār pret atturas pieņemts. 12 pār pret atturas pieņemts. 44 pār pret atturas pieņemts. 13 pār pret atturas noraidīts. 45 pār pret atturas pieņemts. 46 pār pret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 atturas. Pārbaudām 50. Beidzam balsot. 8 pār 40 pret, noraidīts, 14 pār pret atturas pieņemts, 51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 Norādīts. Nu, Beidzam balsot. 42, 6, 22 pret. 55 pār pret atturas. Mm. Nu, dažreiz redzu, dažreiz neredzu. Atvainojiet, vēlreiz 55 pārbaudam. Beidzam bals balsot. 27 pār 21 pret. Pieņemts. 56 pret. Pieņemts. 57 pār pret. A, pieņemts. 59. 58 pār pret. Pieņemts. Pārbaudam.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 59. atkrīt. Balsojam par 58. Tātad uh, balsojam par 58. Piecdesmit astotais noraidīts. Teikt kopā balsojumu. 60, 61, 62. Kopā. Par. Pret. Atturas pieņemts. Pārbaudam. Par 60, 61, 62 balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. Grozījums 16. Par. Pret. Atturas noraidīts. 63. Par. Pret. Atturas pieņemts. Tālāk, pārbaudam 63 lūdzu. Beidzam balsot. 24 pār 25 pret noraidīts. 17. par pret atturas pieņemts.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 atturas noraidīts. 68 pār pret atturas pārbaudam 68. Beidzam balsot. 30 pār 20 pret pieņemts. 69 pār pret pret atturas pieņemts 70 par pret atturas noraidīts 71 par pret atturas pieņemts 72 par pret atturas pieņemts 18 par pret atturas pieņemts 73 par pret atturas pieņemts Nevar saprast. Sākam balsot 73. Beidzam balsot. Noraidīts. 74 par pret atturas noraidīts. 75 par pret atturas pieņemts. 76 par pret atturas atturas noraidīts, 77 par pret atturas pieņemts, 78 par pret atturas pieņemts, 79 par pret atturas mm, pieņemts. 79 pārbaudām, labi. Sākam balsot 79.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 Pārvaram 86. Trīsdesmit divi pār astoņpadsmit pret pieņemts. Astoņdesmit septiņi pār pret atturas pieņemts. Astoņdesmit astoņi pār pret atturas noraidīts. Astoņdesmit deviņi pār pret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 33, 30. Visi trīs kopā. 33, 34. Par. Pret. Elektroniskais balsojums par šiem trim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 30 pret noraidīts. Astotais pār pret. Astoto. Beidzam balsot. 23 pār 28 pret noraidīts. 29 pār pret atturas noraidīts, 10 par pret atturas noraidīts, 11 par pret atturas noraidīts, 36 par pret atturas pieņemts, 37 par pret atturas noraidīts pieņemts, bet sākam balsot tagad. Voto chiusa. Beidzam balsot. Viens SND par daudz. Beidzam balsot. 37 par 14 pret, apsveicam referenti, pieņemt, pieņems ar ziņojums. Tagad nākamais cavels ziņojums. Tā, 44 par, pret, atturas, noraidīts. 7 par, pret, atturas, noraidīts Pieņemts. 48. par, pret, atturas, noraidīts. 45. par, pret, atturas, noraidīts. 47. par, pret, atturas, noraidīts. 48 par, pret, atturas, noraidīts. 49 par, pret, atturas, noraidīts. 50 par, pret atturas noraidīts. 51. par pret atturas pieņemts. 52 par 52. 52. balsojam par, pret, atturas noraidīts, 55 par, pret,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 Desmitais kompromiss par pret atturs pieņemts. 101 par pret atturs noraidīts. Pārbaudam 101 elektroniski. Sākam balsot. Balsojam elektroniski par 101. Beidzam balsot. 21 par, 23 pret, noraidīts. 102 par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām 102 elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 22 par, 24 pret, noraidīts. 103 par, pret, atturas, pieņemts.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 Pieņemts. 108. Gribat pārbaudīt 107? Labi. Beidzam balsot. 24, 21 par, 26 pret, noraidīts 107, noraidīts 108 par, pret, atturas, pieņemts 109 par, pret, atturas, pieņemts. 110 par pret atturas pieņemts. 111 par pret atturas pieņemts. 113 par pret atturas pieņemts. 113 pārbaudām elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār, 23 pret, pieņemts. 114 pār, pret, atturas pieņemts. 115 pār, pret, atturas pieņemts. 116 pār. Ko jūs vēlaties pārbaudīt? 115 labi. 115 no pārbaudām elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. 36 pār, 10 pret, pieņemts. 116 pār, pret, atturas, noraidīts. 117 pār, pret, atturas, noraidīts. 118 pār, pret, atturas, noraidīts. 119, 120, 121 par, pret, atturus pieņemts. 13. par, pret, atturus pieņemts. 122 par, pret, atturus pieņemts. 123 par, pret, atturus pieņemts. 124 par, pret, pret, atturas, noraidīts. 125. par, pret, atturas, pieņemts. 126. par, pret, atturas, noraidīts. 14. par, pret, atturas, pieņemts. 127. par, pret, atturas, Pārbaudam elektroniski 127. Beidzam balsot. 23 pār, 24 pret, noraidīts. 14. Par, pret, atturas, pieņemts. 15. pār, pret, a, noraidīts. 128. par pret a, noraidīts. 129. un 130. par pret atturas pieņemts. 132. par pret. Tas būs jāpārbauda elektroniski. 132. pārbaudam. Beidzam balsot.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 atturas pieņemts. Pārbaudām 19. elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 23 par pieņemts. 20 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 1 par pret atturas noraidīts pieņemts. 21. par pret atturas noraidīts. 22. Nē, tālāk pirmais labo savu priekšstādē par pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas noraidīts. 25. par pret atturas noraidīts noraidīts. 26. par pret atturas noraidīts. 27. pirmā daļa par pret atturas pieņemts. 27. otrā daļa par pret atturas pieņemts. 28. par pret atturas pārbaudam elektronis 28. Beidzam balsot. 21 par, 26 pret noraidīts. Otrais par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 36. par, pret, atturas noraidīts. 4. par, pret, atturas pieņemts. 4. kompromiss par,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 atturas noraidīts. Gala balsojums. Ja jūs vēlaties 43. pārbaudīt elektroniski labi. Beidzam balsot. 23 pret 24 noraidīts. Tātad gala balsojums. Tagad sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad. Allora questo appro- Pieņemts 42 par 2 pret 1 atturas apsveicam referentu. Passiamo a Beauty Coffer. Tālāk Butikofer ziņojums. Elektronisks balsojums. Sākam balsot. Elerkungs. Jā, es vēlētos protokolam norādīt, ka mēs eh, balsojam par apvāršanu 2020 priekšlikumu, nevis par, uh, respektīvi, budžetā, ko sagatavojas padomu, neatspoguļojas parlamenta uh, prioritātes, bet šis nav īstais brīdis, lai apturētu šo procesu itra komitejā, bet mums ir labi jāapzinas, ka padome to vispār nav iekļāvusi budžetā un balsošanai plenārsēdē mums būtu jānodrošina konsultācijās ar pārējām Eiropas Savienības iestādēm, lai tas tiktu atspoguļots. Jo savādāk viss, ko mēs darījām pēdējos divu pusgadus, ir vienkārši izsmieklis. Paldies! Bīne, grācer, kolēga Eller. La... Paldies, Eller kungam. Sākam balsot. Nu, gala balsojums par Butikofa atzinumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 42 par, četri atturas, neviens nav pret. Apsveicam Butikoferu kungu ziņojums pieņemts, ar to arī beidzam mūsu balsošanu. Paldies visiem kolēģiem par to, ka viņi ieradās. Nu, un tad uh, Odikungs gatavojas savam ziņojumam. Abbiamo fatto questo con Sergio Cusquana.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 c'est mieux de l'attendre ou non Non, non, non, vous commencez. Hein. Dando subito la parola al collega Odi. Vārds Odi kungam. Tātad par viņa ziņojumu. Eiropas atsardzības tehnoloģisko rūpnieciskā bāze. Lūdzu, Odi kungs. Merci, Madame la Présidente. Je rappelle brièvement. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu īsumā jums atgādināt šī dokumenta kontekstu. Vanda Rompēkungs bija izlēms sasaukt ārkārtas padomi, Eiropadomi, decembra vidū, lai uz apspriestos ar valstu un vadītājiem par Eiropas orientāciju aizsardzības jomā. Un, attiecīgi, mums šeit ir divas komitejas, kas ir strādājušas pie šī atzinuma, un es gribētu uzreiz um, pateikties kolēģiem. Un mūsu komiteja, um, pamatoties uz 15. pantu, sniedzam sev vārto, tad tieši šajā industriālajā aspektā, lūk, tāds konteksts ir sakarā ar šo atzinumu, tad šeit es gribu runāt par šo te tehnoloģisko aspektu, rūpniecisko bāzi un arī enerģētikas aspektu. Mums jau ir bijusi viedokļa apmaiņa, arī šie grozījumi ir iesniegti daudz, un es gribētu pateikties arī citu politisko grupu referentiem, Gireka kungs, Sinovska kungam Botikofer kungam, Valēna kundze un uh, citiem, kas arī sekojuši šai, sanā, šim dokumentam. Mums ir sanāksmes bijušas. Un es gribētu pateikties arī citiem uh, deputātiem, kas ir iesnieguši šos grozījumus. Uh, un šajā atzinuma projektā mēs izsakām sekojuši priekšlikumus. Mēs gribam izpētīt iespēju dalību valstīs eh, nepalielinot administrīvo slogu, tāpat laikā eh, aizsargājot eh, arī iedzīvotāju intereses. Mēs aicinām pārskatīt aizsardzības tirgu funkcionēšanu, lai nebūtu fragmentācija, gribam strādāt tātad caur šo kopējo tehnisko industriālo bāzi Eiropas aizsardzībai. Es gribētu pateikties visiem vēlreiz un uh, uzskatām, ka mēs visi kopā esam devuši savu ieguldījumu šajā uh, debate. Tad uh, ir dažādi grozījumi, ļoti daudzi no dažām politiskām grupām. Mēs visiem esam pateicīgi, parādījās lielisks idejas, un es gribētu tās arī atbalstīt un pieņemt. Mums ir iespēja iespēja strādāt pie šiem grozījumiem, rediģēt kompromisu. Es eh, nākamnedēļ zinu, ka politisko grupu referenti grib eh, sanākt kopā un apspriest. Tad šeit ir arī pirmais grozījums par to, ka varētu organizēt šo darbu nacionālā līmenī, izmantojot arī attiecīgo zinātnisko potenciālu. Šeit ir nepieciešama šāda sadarbība, tas ļoti svarīgi. Un mums ir jābūt tātad stratēģijai. Šeit ir dažāda e, redakcija šim priekšlikumam, bet es domāju, ka mēs atradīsim kompromisu. Mēs. Uh, Tad par trešo paragrāfu. E, te ir atsauce uz tirgu fragmentāciju. Tad, tad priekšsēdētais piedāvā ceturto paragrāfu rediģēt. Es domāju, ka mēs atzīsim tur vienošanos un arī par 11. paragrāfu, kur ir arī kooperācija mutualizācija. Atkal ir akcents uz aizsardzības aģentūru. Katram Tā, tātad ir tāda doma, ka varbūt šo aģentūru varētu izmantot vairāk, arī jākoordinē tas ar citiem parlamentiem, valdībām, tas ir jāizceļ vairāk, un mēs arī gaidam, ko teiks mums valstu un valdību vadītāji, kāda orientācija tiks dota, un arī eh, ēnu referents sanāksme. Mēs uh, esam visi kopā izlēmuši pieņemt tādu pozīciju, ka nerunāt par naudu. Un kāpēc? E, tāpēc, ka man bija arī viedokļa apmora Gellerkungu. E, šeit šis finansiālais aspekts šajā parlamenta mandātā ir tik ļoti sarežģīts, kā arī visi plāni līdz 20. gadam Un eh, tāpēc mēs arī sadarbības nolūkos ar pādomu, mēs nolēmām par šo nedebatēt, mēs negribam šo finansiālo aspektu skart, un tāpēc eh, priekšlikums ir tāds, eh, ka mēs šo debati drīzāk pārceļam uz 2017. gada vēlēšanām, un attiecīgi tas attieksies uz uz budžetu 2016. gadam, un ja vēlēšana rezultāti parādīs, ka cilvēki piekrīt risinājumam, kas eh, parādīsies rezultātā starp konsultācijām starp mūsu parlamentu eh, un visiem pārējiem komisiju. Un tad mēs no tā momenta arī sāksim runāt par budžetu, bet pagaidām nē. Nu, tas ir darīts ar nolūku, un es gribu, lai jūs to zinātu. Gireka kungs piedāvāja sēž bez 51. grozījumu. Tur ir tātad ļoti laba ideja par zinātni. Zināsiet droši vien, ka mūsu Eiropas vēsture vēsture, ir arī dažādu karu vēsture, civilo, militāro un reliģiozo. Un mm, tad, tad būtu labi tomēr pasvītrot šo ideju, ka vajadzētu progresēt tehnoloģiskā zinātnes ziņā. Mēs uzskatām, ka šo te tēmu un ideju mēs varam turpināt, ir tīpaši pasvītrojot šo miera periodu. Mums ir zinātniskais aspekts. Uzskatām, ka šo ideju varētu paturpināt. Un visbeidzot pēdējais paragrafs, kas ir saistīts ar rekomendāciju Eiropas padomei, mēs adresējam to viņiem, un tur es domāju arī par konsensa formu. Mēs vaicāsim valstu vadītā, valdību vadītājiem sniegt politisko atbalstu augstā līmenī, tehnoloģiskai un industriālajai bāzei, tieši aizsardzības nolūkot, lai stiprinātu Eiropas aizsardzību. Un visbeidzot, es gribētu pateikties visiem, eh, kas strādā pie šī dokumenta. Gribu pateikties arī um, birojiem, darbiniekiem, kolēkundzei un visiem visiem pārējiem ierēģiem, darbiniekiem, kas strādā pie šie dokumenti. Es uzmanīgi arī klausīšos jūsu viedokli turpmāk, lai kompromisu rediģētu attiecīgi. Paldies, Odīkungs, par šiem ievadvārdiem. Un tagad man runā sēnu referenti Gireka kungs ir nākamais, pēc tam Valijāna kundze, un tad Prodī kungs. Vai vēl kādi citi kolēģi gribētu izteikties? tad lūdzu piedalieties brīvā mikrofonu sacensībā, Giereka kungs. Paldies. Es gribētu piekrist Odīkungam. Piekrītu viņa ieteikumiem un arī atbalstu viņa grozījumus. Lasot politisko grupu ierosinājumus, es neredzu šeit liels pretruns. Eiropa tiešām ir kļuvusi par tādu kā muzeju. Un mēs ilgu laiku esam slēpušies vai bijuši ASV aizsegā. Mēs zinām, ka Amerikas Savienotās valstis maina savu nostāju, arī rīcību. Uh, mainās, vairāk viņi pievēršas eh, dažādu jautājumu risināšanai tālajos austrumos, un Eiropai nepieciešama aizsardzība, ja mēs gribam dzīvot mieru, miera stāvoklī. Uh, Miera aizsardzība nozīmē, ka jūs gatavojat savu aizsardzības sistēmu, bet aizsardzību tagad jāveido moderni, novatoriski, saskaņā ar jaunajām tehnoloģijām, kas ir kļuvušas pieejamas, tāpēc mums ir jāmaina mūsu aizsardzības tehnoloģijas šādā garā. ir arī riski, tīpaši krīzes periodā. Daudzas dalība valstis ir lēmušas samazināt aizsardzības budžetus, arī Polija, mana valsts, ir rīkojusies tāpat līdz šim 2% no IKP tiek veltīta aizsardzības izdevumiem. Es domāju, ka tā ir diezgan liela summa, un tā tam būtu jābūt arī citās dalībvalstīs. Bet jāsaka, ka arī Polija ir izlēmusi samazināt budžeta piešķīrumu aizsardzības nolūkiem, tas ir dēļ vispār budžeta problēmām. Es uzskatu, ka tas ir labs solis jo es uzskatu, ka aizsardzības nozare būtu jāmodernizē. Mēs arī gaidām pirmās šādas modernizācijas pazīmes vēl es domāju, ka priekšlikumi, kurus mēs esam iesnieguši, piemēram, tāds prieklikums, kā harmonizēt aizsardzības nozars Eiropā principā. Šādi priekšlikumi vēl nav pieņemti, bet šie priekšlikumi varētu pavērt sevi pavisam jaunām sinerģijām, it tīpaši varētu, piemēram, darīt kaut ko pavisam bez maksas, ieviešot kaut kādus standarts vai apvienojot to, kas jau ir, vai ieviešot to kaut kādus kopīgus eh, tipus, lai būtu aizsardzības eh, tehnika iekārtas vienādas, tās varētu arī sastatīt. Bet par normām vienojošiem elementiem te situācija nav tik skaista. Es gribētu tikai minēt vienu piemēru. Kad mums bija problēmas Lībijā, droši vien zināsiet, ka e, lieliskās Zviedru lidmašīnas e, nola, iezemējās nolaidās Lībijā, un tad, kad vajadzēja vest lidmašīnas atpakaļ, izrādījās, ka nevarēja iepildīt tur degvielu, tāpēc, ka tur tā tas iekārta, caur kuru lai iekšā benzīna, tā pilnībā nesakrita Lībijas tehno, eh, tehnikā ne, un nevarēja kalibra atšķirību dēļ nodrošināt šo lidmašīnu atpakaļ atgriešanu. Tā tad vajadzētu kaut vai tādā līmenī kaut ko harmonizēt. Uh, Odīkungs teica, ka būtu svarīgi radīt tā kā centru, kā institūtu, kopējais tāds pētījuma centrs, kas strādāt visai Eiropai tieši aizsardzības zinātnes joma. E, šis institūts tiešām varētu strādāt pie tādām jaunām tehnoloģiem un varbūt kaut kad arī šāds institūts varētu piestrādāt pie pretreķešu aizsardzības sistēmām. Pretreķešu aizsardzības sistēmas, tas ir kaut kas ļoti labs, būtu, piemēram, Polijā mums šķiet, šī ideja ir, ir apspriešanas vērta, mēs varētu aizsargāt sevi ar šādu aizsargu, kaut vai ņemot kosmosa dimensiju vērā ir noteikti faktori, tādi, ka, piemēram, noteikts raķets varētu pat eh, parādīties ar kosmosu starpniecību, ja ir kaut kādi neatbildīgi lēmumi, ko kāds pieņem. Uh, tas ir iespējams. Es domāju, ka mums vajadzētu izskatīt visādus scenārijus. Mums ir zināms, ka Ziemeļkorejā, piemēram, ir tāds raķets, un ka šī valsts var pagriezt savas raķetes pret ASV un arī uz otru pusi. Tātad tas ir ļoti sarežģīts temats, un noteikti mūsu ministriem vajadzētu veltīt laiku tā diskutēšanai. Un visbeidzot Es domāju, ka mūsu ziņojums varētu būt kā tāds modinātājs signāls mūsu ministriem, kas tiksies decembrī pēc Van Rompai kunga ielūguma. Tad viņi tiksies un runās par aizsardzības jautājumiem, un te varētu viņi arī pie šīs idejas apstāties. Paldies, bet par šiem grozījumiem būtu ļoti labi ja šie grozījumi būtu visās valodās pieejami pēc iespējas ātrāk. Sekretariāts ir pierakstījis jūsu lūgumu. Vālijāna kundze. Thank you. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties referentam par lielisko darbu. Aldi grupas vārdā esmu jau parakstījis dažus grozījumus. Es uzskatu, ka šeit pieeja ir līdzsvarota, tur ir ņemti vērā drošības riski, apsvērumi, arī industrijas iespējas un specifika. Mūsu grozījumi ir, ir līdzīgi, kā jau šeit izskanēja, ir nepieciešams nodrošināt strateģisko autonomiju, nevajadzētu līdz bremzēt sadarbību vai ņemt sadarbībai kaut kāds stimuls nost, ir nepieciešams veicināt arī apmaiņu ar partneriem. Gribam lielāku caurskatamību aizsardzības plānošanas ziņā. No vienas puses tādā veidā gribam likvidēt izmaksu un pasākumu pārklāšanos, no otras puses, lai dot iespēju risināt kopīgos izaicinājumus drošības jomā. Mēs atbalstam standartu noteikumu harmonizācijas ideju, jo tas atvērs at, iekšējo tirgu lielākai konkurencei šajā diezgan sarežģītajā nozerē un arī piekrītam un atbalstam referenta domu par šo te divējādo tehnoloģiju un produktu izmantošanu. Mēs uzskatām, ka šāda divkāršā vai dubultā izmantošana ir ļoti svarīga, jo, ja mēs, mēs zinām, ka jaunās ekonomikas palielina investīcijas un Eiropas tehnoloģijām arī jābūt priekšplānam. Es uzskatu, ka tas ir labs ziņojums, mēs sadarbojamies labi, mēs meklēsim tekstu un prezentēsim to padomē. Paldies! Thank you very much. Uh, Jā, paldies. Prodīkungs. Liels paldies uh, Dīkungam par šo ziņojumu. Taču es uh, ne, esmu neapmierināts nevis ar ziņojumu, bet ar situāciju. Nu, neslēpsimies, mums ir jāpasaka godīgi, ka mēs nevaram runāt par uh, aizsardzību bez uh, kopīgas aizsardzības politikas. Tādēļ, nu, piemērs ir piemēram Airbus. Tātad uzņēmums, kas ir konkurētspējīgs pasaules līmenī. Un pašlaik nav. Skaidru militāro spēku uh, loma un ir arī nacionālo interešu grupas, kuras ir pret jebkādu veidu uh, attīstību šajā virzienā. Amerikas Savienotajām valstīm ir miljons 200 tūkstoši cilvēki, kuri ir militāristi. Mums ir divi miljoni. Tā ir tāda uh, ievērojama ja atšķirība. Un par to ir jārunā. Un es domāju, ka te tiešām mums ir uh, jāskat šī situācija. Jo vai nu mēs vienojamies par kopīgu politiku, vai beidzam runāt par šo kopīgo aizsardzības industriju. Un visbeidzot, tā kā ir arī tātad tāds duāls uh, izmantošana militārā un civilā Tas arī ir jātīsta un arī runājot ar šo konkurēt spēju, arī civilajā līmenī, te var būt arī tāda attīstība, kāda, piemēram, būs uh, gadījumā. Tas arī ir jāskata eventuāli. Te būtu jāatbalsta. Tālāk vēlos arī uzsvērt. Tagad ir liels izaicinājums aizsardzībai. Tā ir, proti, eh, tas ir kiberkarš. Virtuālajā pasaulē arī tas ir jāņem vērā. Jo lielākais izaicinājums, kāds mums ir, ir tieši šie, jo es domāju, ka kari sāks tieši virtuāli. Tātad, kur tiek nodarīts lielāks kaitējums ar mazākiem izdevumiem, ja mēs salīdzinām to ar konvencionālo vai tradicionālo aizsardzību. Domāju, tas arī būtu jāņem vērā mūsu drošības labad. Paldies! Thank you very much, Mr. Prodi. Paldies, Prodi kungam tā kā es esmu priekšsarētāja krēslā, eh, tad šoreiz varbūt izvairīšos no garām de debatēm, bet es piekrītu jūsu norādījumam par kiberkāru. Neviens cits kolēģis nevēlas izteikties par šo jautājumu. Labi. Sūberskundze komisijas vārdā lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji. Henskūbers kundze vēl nav ieradusies varbūt 5 minūtes mēs varētu atvēlēt, jo viņa vēl nav ieradusies, bet ir jau ceļā šur. Paldies! Um, can I um, thank the Commission? Paldies komisijai par šādu garu komentāru. Odī kungs, lūdzu, jums vārds debašu noslēgumā. Merci, monsieur le président. Vous, a, vous allez trop vite. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, jūs ejat pārāk ātri uz priekšu, jūs ļoti labi vadāt mūsu komiteju. Es vēlos pateikties kolēģiem, kas izteicās. Gudētais direktorēģi. Iespējams, neteiktu, ka gluži, ka Eiropas Savienība ir muzejs, jo, nu, ir arī mums valstis, eh, kuras ir eh, sagatavojušās arī eh, militārām intervencēm un kuras ir gana efektīvas un respektētas kas ir ļoti satraucoši atkal Eiropas tautām, ir notikuma attīstība, jo iepriekš tas, ka aizsardzības budžets, jo īpaši valstīs, kur armija maksā ļoti dārgi, daudz varijē. Un ir tiešām risks, ka kādu dienu Eiropā vairs nebūs armijas, kas varētu aizstāvēt, piemēram, Eiropas Savienības teritoriju. Un tas ir pienākums, kas ir minēts līgumā šī tendence, par to ir jāsatraucas. Varbūt tādēļ arī Eiropā domas eh, priekšsēdus arī aicināja valstsvaldību vadītājs domāt par šo jautājumu. Jums ir taisnība, kolēģi, jā, ir brīdis, lai mēs varētu uzdot jautājumus par savu neatkarību. Es negribu atgriezties tagad pie spiegošanas, tās, uh, spiegošanas uh, šo skandālu ar ASV. Uh, bet šodien, jā, ir, jā, ir jāpriecājas par to, ka mums ir Galileo, jā, bija daudz un gāras debats par šo parlamentā. Eiropas parlaments bija tas, kurš izglāba Galileo. Es domāju, ka šodien, jā, uh, mums ir savs neatkarīgais signāls no amerikāņiem. Un toreiz teica, ja iedomāties būtu kāda militārā drāma un ASV pārtrauks galileo signālu, ko mēs darīsim. Bet tagad mums ir savs eiropiešu signāls. Jaunāks nekā GPS un, protams, tas ir arī augstāks kvalitātes. Atceros arī ASV viceprezidenta Baidena runu 2010. gadā parlamentā, ko viņš teica. Teica, mūsu administrācija būs ļoti atšķirīga no iepriekšējās administrācijas. Jums jāzina, ka mēs amerikāņi vairs nevarēsim visu darīt. Un ka, jā, protams, jums eiropiešiem ir startautiskā loma, bet jums ir jāsāk ar savām kaimiņu valstīm. Tas tiesa, ka miedrošības vārdā mums ir jārisina šie jautājumi, jādomā par to, arī par zinātnisko rūpniecību un pētniecību. Paldies Valēna kundzei par atbalstu. Paldies par jūsu grozījumiem. Jā, dažkārt ir uh, konkurences jautājumi, par tiem ir jārunā, ir sociālistu grozījumi, piemēram, par bruņošanas rūpniecību. Uh, Mm, kur ir eh, zinām daļa konkurence, zinām daļa nē, bet nu, tur arī jāatrod līdzsvars. Liels paldies jums par atbalstu. Prodikungs, jums taisnība. Šīs dienas situācija nav apmierinoša. Bet, nu, militārie jautājumi ir nacionālās suverenitātes jautājumi. Mēs šeit runājam par Eiropas konstrukciju, celtniecību. Un kas tagad notiek? Mm, politiskās debātas, kādas ir arī Eiropas komisijā, kolēģijā, izstrādāt paziņojumu. Par to runās arī valsts valdība, valdība vadītāji decembrī, par to runās arī pilsoņu 14. gada vēlēšana kampaņām. Šīs politiskās debats, to secība ir īpašs punkts, īpašs brīdis, kontinentiem ir daudz vēl labāk jāorganizējas savā starpā, lai mēs varētu kopā izskatīt vai militārajos aspektos un arī tehnoloģiskajā pētniecībā mēs gribam kaut ko darīt kopā. Arī manā valstī ir ļoti svarīga sadarbība ar apvienoto karalisti militārajā jomā un par zinātnisko pētniecību. Uh, noslēdz iepriekšējā valdība, valdība, ko es atbalstīju. Es uzdevu jautājumu esošai valdībai, kurus vada, kuru vada sociālisti un prasīju, ko viņi par to domā. Cik mēs to turpinām, tā ir ļoti laba ideja izturēt šo sadarbību, jo mums vairs nav pašiem līdzekļi rīkoties individuāli. Mēs redzam, ka tiek veidot sadarbība un ir pieredze ir pienācis, domāju, brīdis noturēt debats mūsu vidū. Tas nenozīmē, ka esam pret amerikāņiem. Uh, Nē, ir vienkārši pienācis brīdis sevi aizsargāt, par to padomāt, ko mēs varam darīt kopā. Lai varētu arī pārdalīt šo uh, šīs aizsardzības izmaksas un aizstāvēt mūsu pirmo vērtību, jo mūsu pirmā vērtība ir mīrs, Eiropas Savienība ir um, Nobel mieru prēmijas laureāts. un arī, kad ir nepieciešams, ir jāspēj arī kārot. Militārais jautājums mums ir aktuāls, mums tas ir jāskata dažādiem, dažādajām politiskām grupām, man ir ļoti liels prieks arī dzirdēt jūs komentāros, redzēt arī grozījumus, zinām, vienprātība. Vismaz nu runājot par industriālo bāzi un par zinātnisko pētniecību. Es mēģināju izteikties nedaudz garāk, lai redzētu, vai komisija ieradīsies vai nē, bet, nu, joprojām nav. Nezinu. Ko es gribēju tagad darīt? Tu continuē, si vous voulez. Um, never let it be said. I, uh, we would just... Jā, nu, mēs nekad neapturam kolēģi no tā, ka viņš vēlas izteikties, bet, nu, ja jūs visu galveno esat pateicis, nu, varbūt tad pietiks ar to. Šī bija ļoti interesanta diskusija. Paldies par visu sacīto. Nu, tad iznāk, ka man ir jāatgādina visiem, ka balsojums par ziņojumu šajā komitejā būs 7. oktobrī. Ja nekļūdos, tas ir Strasbūrā. Mums būs pirmdienas vakarā labi gara sanāksme. Tā tad tā ir nākamā sanāksme. Sadaļā citi jautājumi. Es vēlētos pievērst jūsu uzmanību kopīgai sanāksmēs starp šo komiteju un mūsu labajiem draugiem, sadarbības partneriem, vidas komiteja. Tātad tā būs šo pēcpusdienu. Pūkstens trijos pēcpusdienā. Pēc 2030. gada klimata un enerģetikas e, vidi, tātad tā, e, tā būs telpā 3C50 mūsu komitē noteikti jābūt pārstāvētai. Tā kā citi jautājumi mums izskatāmi nav, ar to arī pasludinu sēdi par slēgtu un tiekamies nākamajā sanāksmē. Paldies!